pieturēsimies e, vienas minūtes runām. Pirmā runātāja būs Klinas Kunce no īrijas. Thank you, thank you, Mr. President. And... E Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī nedēļa 25. novembris ir eh, starptautiskā eh, sieviešu diena pret sieviešu, pret sievietēm. Sievietes ir regulāri pakļautas eh, vardarbībai, vardarbībai un mēs cīnāmies pret vardarbību pret sievietēm ir tīpaši mājas apstākļos. Eh, situācija ir mainījusies, un mums ir, mūsu atbalstam ir jābūt lielākam, jo sievietes ir eh, gan fiziskās, gan psiholoģiskās vardarbības upuri. Apmēram 15% no Eiropas sievietēm katru dienu ir pakļautas vardarbībai, tāpēc visas sistēmas ir jāpielāgo šiem te apstākļiem, lai spētu konstatēt vardarbību arī ārēji eh, neredzamos gadījumos. Upuriem ir nepieciešams atbalsts. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Un tagad. Mm. Marija Grapīnī, lūdzu jūs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu izteikt uh, savas valsts iedzīvotāju bežas sakarā ar vardarbības pieaugumu uh, arī attiecībā uz bērniem. Es gribētu izteikt uh, raizes par Eiropas iedzīvotāju drošību Eiropā. Uh, Es domāju, ka ir nepieciešams, ka Eiropas komisijas un padomes priekšsēdētāji ierodas parlamentā un iepazīstina tos ar savu programmu drošības uzlabošanai gan pie Eiropas drošībām, gan pie Eiropas uh, iedzīvotāju drošību. Mēs nevaram ilg, pavadīt ilgu laiku, lai uh, riskētu ar visām dzīvībām. Mums ir jāzina, kā kā pārvarēt krīzi. Mēs gribam vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Mēs negribam divu ātrumu Eiropu. Mēs negribam, lai mums būtu pārāk maz drošības. Mēs gribam vienlīdzīgu attieksmi. Paldies! Um. Jetzt, aber... Un tagad e, Beatriks Stefan Štorha lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Mums ir jārunā par kopsakarību starp atklātām robežām, teroru un drošības likumdošanu. Holmājeras kundze jau pagā, izdevās pagājušajā nedēļā uzvelt līdzatbildību par terorismu uzbrukiem Parīzē zaļajiem. E, teroristi ieradās e, e, pa sauzemes ceļu, tur neplīdz pasažieru datu apstrāde. Te būtu nepacietīgi nepieciešamas eh, kontroles uz robežām. Un mēs redzam, ka līdšanējie pasākumi nelīdzēja teroristiem jau šodien ir nelegālie ieroči. Uh, Un te nu atspoguļojas e, Eiropas trakais trakonāms, kad mēs runājam par ieroču likumdošanas pastiprināšanu. Mums ir jākontrolē robežas. Tas ir tas, ko CSU un Holmajers kundze negrib. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un Nu, ir tagad Jana Toma lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Sīrija ir izaicinājums Eiropai, ISIS aktivitātes ir uh, vislielākais apdraudējums. Grievu uh, lidojuma traģēdija Ēģiptē un traģiski notikumi Parīzē norāda, ka kādra apdraudējums tagad ir Eiropā. Ir jārunā par uh, atšķirībām un arī par kopīgo ar Sīriju, taču no īsis apkarošanas viedokļa mums ir jāsadarbojas ar Krieviju. ISIS ir iecerējis arī īstenot alternatīvu projektu. Palangā Baltijas ministri teica, ka viņi nepievienosies koalīcijai, kur cīnās pret ISIS, ja šai koalīcijā piedalās uh, Krievija. Šī nav pirmā reize, kad izskatās, ka. Uh, Šī ir pirmā reize, kā Baltijas valsts šādi rīkoja šādu pieeju kļūdēm. Mums ir jābūt solidāriem, jāiekļauj Krievi, Irānu, tos pret Islāma valsti, un mēs nevaram atteikties no šīs cīņas ģeopolitiska apsvēruma dēļ. Liels paldies! Paldies! Pereiras kundze senhor presidente a situação dos migrantes que percorrem a rota dos balcãs. paldies migrantu situācija kas novērojam balkānos rada aizvien lielākus satraukumus no humanitārā viedokļa situācija ir pasliktinājusies pēdējo dienu laikā jo ļoti valsts ļoti daudz valstis ir uzcēluši nelegālus šķēršļus, lai liektu šiem cilvēkiem pārvietoties. Bieži vien kā vienīgais iemesls šai diskriminācijai tiek minēta šo cilvēku tautība, bet šie cilvēki ir ļoti uh, dramatiskā situācijā. Mums ir eh, steidzami jārod atbilde, vienīgā atbilde var būt tāda, kas saskana Eiropas Savienības vērtībām. Par to mēs runājam, bet pietiekami. Uh, Eh, lielā mērā nepiemērojam praksē. Un tas viss iet roku rokā cīņa pret nabadzību, eh, palīdzību šiem cilvēkiem, kas bēg no hausa, ko pat Eiropas Savienība arī ir veicinājusi. Nodrošināsim uzticamus un drošas migrācijas ceļus. Tas ir vienīgais risinē, risinājums, lai šo situāciju ļaunprātīgi neizmantotu noziedznieki. Uh, arī šo mm, robežu apsardzes finansējums nav pietiekams. Paldies! Un tagad lūdzu Hodi Sebastiem. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. 20. novembris ir ļoti svarīgs datums uh, grupām, kas ir cīnījušies pret Franko. Uh, šī asiņainā režīma aktivitātes notika īpaši Alikantē, kur arī fašisti veica noziegums, fašisti, kurš savā veidā atbalstīja arī jo, um, valdība, šī nogalnāta upurī tika uh, atzīti, tomēr uh, šīs vēstures uh, um, kompensācijas nav veiktas, uzklausot Redingas kundzi, te, kura teica, ka režīmu, fašistu režīmu noziegumi ir uh, savā veidā jāatzīst, ir jārestē cilvēki, kur ir atbildīgi jāprasa, lai Spānijas valdība darītu to, kas tā ir jādara pretējā gadījumā. Vēsture to nepiedos. Paldies! Un tagad lūdzu Pārkers kundze. Margot Pārkers kundze, jā, paldies. Nav vajātāka eh, minoritāte pasaulē kā kristieši. Uh, vairāk nekā 90 cilvēki, 90 eh, valsts galvenokārt tuvējos austrumos aizliedz kristiešiem īstenot savu reliģiju, bet tas ir reģions, kur vispār radās kristietība, taču uh, kopš tur vairs nav sekulārie līderi, teroristi kā ISIS ir aizpildījuši tukšumu un vājā kristiešus. Uh, Daudz baznīca tiek pārvērts par mošajām. Īsas teritorijā kristiešu sievietes un meitenes tiek vienkārši tirgotas, un šie cilvēki tiek nolikti sekundārā plānā. Tiek nogalināti šie cilvēki, kas praktizē krist savu kristietības realitāti. Arī uh, tiek nogalināti homoseksuāļi, un tagad es redzu, ka tas notiek arī manā valstī, kur bieži vien arī tiek demonizēti uh, um, homoseksuāli cilvēki, un tas nav pieņemami. Īpaši Londonas austrumu daļa ir īpaši bīstama homoseksuālistiem, lai kurš arī. Uh, uzvarētu vēlēšanās. Es ceru, ka cilvēki cīnīsies pret šādu diskrimināciju. Paldies! Un tagad vārds uh, um, Krau kungam. Paldies priekšsēdētāji! Laikā no 9. līdz 15. gadam ļoti daudz uzņēmēji, lauksaimnieki, zivsaimnieki ir vīlušies un uh, visu Eiropas programmu vadītāji vienkārši viņas ir aizmirsuši, pametuši. Un tā tas notiek arī Sīcilijā, manā reģionā, kur 4000 lauksaimniecības uzņēmumi tiks slēgti, ja Mm, kopējas zivsaimniecības politikas fondi netiks izmaksāt, kāds bija paredzēts no 13. līdz 17. gadam. Esmu saņēm, saņēmis ļoti daudz vēstuļu no zivsaimniekiem, kuri prasa, lai šī fondu izmaksāšana tiktu pagarināta. Mēs no piedzvaigžņu kustības esam darījuši visu, lai izdarītu pēc iespējas lielāku spiedienu uz reģionu pašpārvaldu. Pēdējā vā, pēdējais vārds ir komisijai vēršos tiešām ļoti pazemīgi. Uh, kom, pie komisijas, vai jūs varētu nodrošināt šo pagarināšanu, kas ir absolūti vitāli tādam reģionam kā Sicīlija. Paldies! Paldies, Koraukungs! Un tagad vērts um, Bildes kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Alzheimer slimība un saistītās slimības skar apmēram 6 miljonus cilvēku Eiropā. Katru gadu uh, diagnosticēto cilvēku skaits pieaug 275 tūkstoši cilvēki. Uh, katru gadu saslimst ar šīm slimībām un vienam no četriem francūžiem arī ap uh, ģimenē ir uh, cilvēki, kas cieši no šīs slimības. Tas ir ļoti smagi gan slimam cilvēkam, gan arī ģimenei. Uh, šī slimība, kas degradē atmiņu, pat, diemžēl pašlaik nepastāv neviena ārstnieciskā veida, kas palīdzētu mazināt Alzheimera slimību vai izbā, varētu izārstēties no šīs slimības. Šī slimība ir pirmais atkarības iemesls Eiropā. Lai varētu cīnīties uz slimību, ir nepieciešams papildus finansējums pētniecībai, tā ir arī jāatzīst, kā veselības aprūpas prioritārai jautājumam Francijai un Eiropā. Esmu ar 24 parlamentāriešu kolēģiem iesniegusi deklarāciju delegāciju. Kolēģi ir no visiem politiskajām grupām, jo mēs iestājāmies šeit par cilvēku interesēm, kas ir prioritārs. Aicinu visus kolēģus parakstīties eh, šajā deklarācijā. Paldies! Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. E, w styczniu, 13 stycznia. Paldies. 13. janvārī es jau uzstājos un uh, teicu, ka mūsu pretinieki neatrodas Maskavā, bet gan uh, mušajās. Uh, man uzbruka par šiem vārdiem arī Šulckungs, bet es gribētu tagad uzdot jautājumu, vai tagad jums neliekas, ka man tomēr bija taisnība un ka jūs maldījāties. Es gribētu arī labprāt uzdot jautājumu par to, kāpēc ir tā, ka, nu, vien no, es runāju par pretiniekiem mošajās un nevis Maskavā, tā nav naida runa, un otrais atkal tā ir eh, naida runa, vismaz tā tas tiek novērtēts kad Krievijas lidmašīnas pasažieri aizgāja bojā, tas bija 224 e, personas, bet e, Parīzē bija tikai 129 upuri. Es domāju, ka Eiropas Savienība šādā veidā nav nepieciešama. Un tagad lūdzu Paunovas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji! Šodien eh, ir eh, diena, kad ir notikuši uzbrukumi Parīzē un ir pagājušas 320 dienas kopš uzbrukumam Šarlēpto. Arī Briseles pieredze liecina par to, ka mēs nevaram turpināt dzīvot šādās bailēs un nedrošībā. Tāpēc desmitajā dienā pēc Parīzes eh, uzbrukuma es saku, mēs nevaram gaidīt arī 321 dienu pēc šī uzbrukuma un tikai tad rīkoties. Mums ir jārīkojas, mums ir jāpieņem direktīva par eh, pasažieru datiem, mums ir jāsargā ārējās robežas un jāatbalsta Frontex, mums ir jārīkojas vēršoties pret eh, teroristiskajiem kaujiniekiem savās teritorijās. Tāpat mums ir jāpiedalās informācijas apmaiņā, jo katra diena, kurā tas nenotiek, ir baigta. Evaļu diena. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, eh, deputāta Evjorika Dančila lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, pieņem zināšanai par to, ka mēs atkal runājam par divu ātrumu Eiropu. Tas e, ievieš bailes, jo viens no vadītājiem, Junkera kungs, e, arī runā par kaut ko tādu tam līdzīgu, e, it īpaši, ja mēs runājam par kohēziju un integrāciju, kādā veidā mums vērsties pret nabadzību un na, bezdarbu, kādā veidā mūs, mums aizstāvēties pret ārējiem draudiem, ja vadība domā par sašķelšanos e, paskatīsimies par to, ko, sagai, ko domā apvienotā karaliste ierobežojot migrantu e, tiesības. Bet mums solidaritāte tagad ir vajadzīga vairāk nekā jebkad. Es eh, neticu eh, Junkera kunga vīzijai par divu ātrumu Eiropu un tādai Eiropai, kas to balsotu, balstītos. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, tagad Angels Dambarska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienamie kolēģi pēc traģiskajiem notikumiem, kas izrietēja no islamā valsts uzbrukumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas liecina atkal par to, ka tas, par ko mēs runājam jau vairāk nekā gadu, eh, proti radikālā islāma ielošanās mūsu namā, tas piepildās. Eiropas Savienībai ir jārūpējies par ārējo robežu aizsardzību eh, It īpaši ņemot vērā to, ka Bulgārija ir viskarākā ārējā robeža Eiropas Savienībā. Es griežos ar, e- pie ETP kolēģiem, e, kuri ir atbildīgi, bet iz, e, izturas bezatbildīgi. Es pieprasu nekavējoties slēgt valstu robežas un Eiropas Savienības ārējo robežu. Uh, nekavējoties ir nepieciešams eh, izraidīt no Eiropas Savienības teritorijas visus, kuri tajā uzturas nelegāli. Tāpat kā asi jāvēršas pret islāmistu šūniņām, cienījamie kolēģi deputātu kungi, šis ir vienīgais ceļš, kas mums ejams, tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu savas mājas un vērtības. Paldies, un tagad. Uh... deputātes kundze Bilbao Baratika. Gracias, presidente. Hoy y ahora... Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Spānijā apmēram 600 eh, cilvēku bija mm, zaudējuši dzīvību un pazuduši diktatūras laikā un joprojām ģimenes eh, meklē šos eh, cilvēkus un tik pieņems lēmums nesodīt eh, dažus no šiem noziegumiem un Servantes centrs Parīzē, piemēram, kurš bija kā pamats mm, šādai valdībai prasa tagad risināt šo situāciju, jo nebija tikusi veikusi izmeklēšana, un tas ir tas, ko mēs nosūdam, jo tas ir skandāls Eiropas Savienība, ka šie upuri šodien saskarās ar to, ka citu Eiropas Savienības totalitāro režīmu netiek sodīti, konkrēti Franko režīms. Paldies! Deputādo, eh, Hozu Varisti Abauns. Tagad vārds Horistī eh, Abaunsa kungam. Paldies priekšsēdētāji Eiropas eh, Savienība un eh, ANO drošības padomu vairākas reizes ir izteikusies par gadījumiem, kad tiek noliegti frankisma režīma noziegumi. Par spīti tam vēl šodien Eiropā mēs e, varam redzēt nepieņemamas situācijas, kā piemēram to, ka Vācijas valdība turpina maksāt pensijas e, brīvprātīgajiem no Franko zilās divīzijas, un Diņinka par to jau runāja, un vēl arī tas, ka e, valdība uh, joprojām nodrošina nevainīgumu un nesoda Franko nozieguma izdarītājus un ir jāveic kolektīva darbība, jo vēsturiskā atmiņa ir mums katram un Eiropas parlamentam ir atbildība to nepārprotams ka paust, ka nav demokrātijas uh, ar nesodāmību. Mēs tikai prasām tā, lai būtu taisnīgums un tiktu atgriezt taisnīgums frankisma mm, režīma upuriem. Un tagad Pekīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ķīnas produkti, jo. Uh, pārlina mūsu tirgus un rada bezdarbu. Pekīna gatavo arī gala uzbrukumu. Sabiedrotie ir šeit, Briselē un Strasbūrā. Ja ko, Komisija to ir apstiprināta 16. gadā arī tiks atzīta par uh, ekonomisko tirgu un līdz ar to nevarēsim aizsargāt vairs savus pre preces kā šodien. Taču Ķīnā nav nekādā juridiskās prasības atzīt Ķīnu kā ekonomisko uh, tirgu, kas būtu atvērta. Komisija nevar uh, viena lemt par šo. Komisija nav ievēlēta. Pilsoņi ļoti labi zina, ka vairāk nekā 3 miljonu darba vietas ir atkarīgas tieši no komisijas, kur nevien nav, neviens nav ievēlēts ievēlējis, jo Itālijas valdība, jūs saprotat, ka 600 tūkstoši darba vietu ir atkarīgas no komisijas lēmumu. Protams, ka visi to zina, ne pat mūsu premjers ne par, mm, par to nav uzrakstījis nevienu tvītu. Bet visi par to klusē. Jā, varbūt pusmiljonu darba vietas vienkārši vien neinteresē. Paldies. Grazie, tante. Uh... Lielas paldies cienītā deputāte. Un tagad vārds Romanai Tomkas kundzei. Paldies! Migrantu straume turpina plūst uz Eiropu un mazākā mēneša laikā vairāk kā 200 tūkstoši ir ceļojuši Sloven, caur Sloveniju, kas ir 10% salīdzinājumā ar uh, iedzīvotāju skaitu. Vairums no šiem migrantiem ir ekonomiskie migranti, vairums no viņiem ierodas bez dokumentiem. Mēs esam Schengenas uh, Eh, daļa un ir mūsu pienākums eh, nodrošināt ārējās eh, Eiropas Savienības robežu. Slovēņu policija ir apzinājusi vairākus migrantus, kas ir izmantojuši šo migrantu plūsmu. Un man šķiet, ka mums vajadzētu padomāt un uzdot jautājumus, vai mēs varam uzticēties saviem drošības dienestiem, savām kapacitātēm un vai mūsu drošības pasākumi ir efektīvi, un es vēlētos noskaidrot, mm, īpaši pēc eh, Parīzes uzbrukumiem, kā virzās uz priekšu Eiropas Savienības kopīgas drošības eh, dienesta projekts. Paldies, un tagad vārds. Honasam Fernandesa kungam. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Es eh, visu pirms vēlētos atgādināt par pēdējo uzbrukumu upuriem, ka ir nepieciešama efektīva drošība mūsu kontinentā. Bet vēl es vēlējos runāt par debatēm, ka Ķīnai vajadzētu dot iespēju sniegt sociālā Mm, eh, ekon sociālās ekonomikas tirgus status, un mm, tas ir ļoti svarīgi. Un eh, Ķīna nav tirgus ekonomika. Valsts ir tā, kas visu kontrolē, un tā traucē un saviem darbiniekiem izmantot mobilitātes iespējas. Un kā mēs varam runāt par tirgus ekonomiku, ja nav pieejas kredītiem. Šie lēmumi nevar tikt pieņemti, jo tā ir burtiski agresija pret eh, šo, mm, šiem cilvēkiem, kā manā reģionā Astūrijā, un cilvēki vairs nevar turpināt tā dzīvot. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājiem. Es vēlētos runāt par balsojumu pāris eh, mm, dienas atpakaļ. Tas atkal bija piemērs. Mm, tādam balsojumam, ko prasīja Trojka. Un uh, pēc vairākām banku rekapitalizācijām, kas ir notikusi vairāki, no šiem parādiem būtu uh, jādzēš, bet tā vietā uh, ir dažādas baumas par to, ka varētu būt slēgšanas un izsoles, ka rezidences tiks izliktas izsolēm un uh, ka tiks atņemtas grieķu um, mājas, ka viņu mājokļi tiks atņemti. Tas ir kaut kas, ko mēs nebijām redzējuši iepriekšējos memorandumos, un par to tika nobalsots Sirīsas valdības vadībā, bet mēs, grieķi, mēs cīnīsimies, lai aizsargātu savus mājokļus, lai tas, kas notiks Spānijā, nenoteik, nenotiktu. nenotiktu Grieķijā, lai šie mājokļi nenonāktu šo uh, badīgo putnu nagos. Tagad Rādoša kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Kopīgā Eiropas Savienības drošības un ārlietu politika 20 gadus jau pastāv un kopīgā aizsardzības politika jau 25 gadus un gadu gaitā abas politikas ir attīstījušas savus instrumentus, savas darbības formas, dažādas struktūras. Tajā pašā laikā, kad runājam par to, kā veicas ar šo politiku vienotību un stiprināšanu, te nav saskatāms progress krīzes. Uh, Ehm, kāri, terorisms ir problēmas, kuras mēs varētu vieglāk atrisināt un novērst, ja būtu eh, labāka kopīga drošības un aizsardzības politika. Pēc eh, šiem 15 vai 25 pieredzes gadiem un pēc uh, arī nesenajiem gadījumiem, reaģējot uz krīzēm. Es domāju, ka ir visai skaidri tas, ka kopīga Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politika ir jāstiprina. Es nedomāju, ka mēs varētu paļauties uz cerībām, ka mūsu izaucinājumi kļūs vieglāki nākotnē. Paldies! Un tagad Martina Andersona Paldies! Pēdējā gadā, pēdējā nedēļā bija ļoti būtiska vienošanās starp divām lielākajām politiskām partijām - Ziemeļīrijā un starp Britu un īriš, īrijas valdībām. Un e, tur bija ļoti laba platforma, lai varētu aizsargāt oper darbiniekus. Uh, Un um, es neredzēju, ka Brītu valdība runātu par otrā panta pārkāpumiem tieši saistībā ar čāru hartu par tiesībām uz dzīvību. Un tik uzskatīts, ka Briti tu pārkāp šo hartu īrijas konflikta laikā. Briti aizstāvēja savus darbiniekus, aģentus, armiju, politiku policiju, kas veica neskaitāmas mm, slepkavības, un Britu valdība turpina uh, Um, slēpt uh, to lomu, kādu tā spēlē šajos uh, notikumos. Un Eiropas Savienības cilvēktiesība komisārs Mjuznaks, viņam ir jāatgriežas Belfāstā, lai izmeklētu un noskaidrotu, kāda bija Britu loma pārkāpjot cilvēktiesības un pieprasītu, lai Briti atbildētu par notikušo un lai ģimenēm tiktu pilnībā atklāta informācija par notikušo. Liels paldies! Tagad vārds Gambusu kungam. Moltes gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu runāt, pie, vispirms runāt un pēc tam pieminēt Beirots un Parīzes upuru piemiņu. Eh, par to, ka mēs runājam, viss ir subjektīvi. Kad paiet laiks, tad kļūstām nedrošāki. Tagad ir pagājuši 40 gadi kopš Franko eh, laikiem. Tajā laikā tika izdarīti daudzi noziegumi eh, un cilvēki par to netika sodi, sodīti. Piemēram, Katalonijas eh, demokrātiskās partijas eh, loceklis, kurš tika nošauts, eh, viņu nošāva pateicoties viņa reliģiskai pārliecībai 1938. gada 9. aprīlī viņa nošāva par iestāšanos demokrātijas un nācijas vārdā. Kauns un negods, bet mēs nesam atdevuši viņam labo vārdi. Tas attiecas tā uz daudziem tūkstošiem personu, kuras eh, iz, eh, piedzīvoja to pašu. Un eh, attiecīgās ģimenes par to arī iestājās. Paldies! Tā, tā lūdzu, tagad es gribētu runāt par dramatiskajām attiecībām par bēgļiem un iedzīvotājiem. Pēc Parīzes asinspirco notikumiem Briselē tomēr bēgļu jautājums ir arī drošības jautājums. Mēs varam teikt, ka šeit notiek civilais karš. Eiropai neuzbrūk armijas, bet gan ir iedzīvotāji, kuri dodas karā. Šī fenomena saknes atrodamas sociālajā patoloģijā, kas radušās atstumstībā, sociālajā atstumtībā. Protams, ka ne visi, kuri zaudē darbu, kļūst par bezdarbniekiem. Tomēr mēs runājam par mijiedarbību starp dažādiem aspektiem, sākot no sociālajiem, beidzot ar, ar politiskajiem. Jebkurā gadījumā e, šī tagad ir starptautiska problēma. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, tagad Polščakī lūdzu. Starptautiskais e, terorisms e, vēlas pārnest savus konfliktus uz Eiropu. Viss notiek laikā, kad tuvojas Ziemassvētki. Viņi e, grib radīt nero, nedrošības sajūtu mūsu līdzcilvēkos un izplatīt bailes. Uh, Īpaši jāpiemina aspekts, ka arī mūsu kolēģu vidū daudzi nenovērtē problēmas apjomus. Esmu pārliecināts, ka e, daudzi e, gaida mūsu lēmumus, citādi viņi zaudēs uzticību Eiropas Savienībai. Ne, mēs nedrīkstam spēlēt klasiskās politiskās spēlītes savā starpā. E, nav runa par to, kurš kur uzvarēs, bet jautājums ir par to, vai atradīsim labus risinājumus risinājums. ETP ir izstrādājusi risinājumu pieeja, kuru mērķis ir palielināt e, līdz cilvēku drošību. Es lūdzu visus kolēģus iepazīties ar šo materiālu, lai mēs varētu nobalsot par, tādējādi nedodot e, iespēju uzvarēt radikāļiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad lūdzu deputāte Klaudija Tapardelu. Eh, Cienījamais eh, priekšsēdētāja kungs, eh, cienījamie kolēģi par spīti drošības situācijai Eiropas procesam ir jāturpinās. Mēs nevaram padoties krīzē. Mums nevajadzētu nolaist rokas, mums ir jācīnās par Eiropas nākotni, jādomā par darba vietām jauniešiem, lai gan bieži mēs aizmirstam tieši par šīm te kategorijām. Problēmas no tā nerisinās, bet gan samilst. Mums ir 4,6 miljonē jauniešu Eiropā, kuri ir bez darba. Eiropas komisijai nepieciešams izstrādāt eh, konkrētus priekšlikumus saistībā ar nodarbību nodarbinātības programmām jauniešiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams sagatavot vairāk iniciatīvu, jāstrādā aktīvāk, lai novērstu jauniešu bezdarbu. Tieši tāpēc es arī uzskatu, ka eh, šīs te programmas ir jāpiemēro cilvēkiem līdz 35 gadu vecumam. Mēs nedrīkstam to zaudēt no sava redzeslēņķa, jo tā ir problēma, kas eh, skars nākotnē mūs visus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad deputāts eh, Šogars Čaba, lūdzu. Pirms 40 eh, gadiem mēs eh, pieņemām Helsinku deklarāciju ir e, ar šo te e, dokumentu bija paredzēts nodrošināt arī minoritāšu tiesības, e, tāpēc arī tika pie, pieņemts pamatnolīgums. Protams, ka ir jārāda, jādara daudz, lai patiešām īstenotu Helsinku noslēguma akta noteikumi, jo ir daudzi aspekti, kuri līdz šim brīdim nav īstenoti. Manuprāt, situāciju varētu uzlabot, ja Eiropas Savienība Savienība iestātos vairāk par minoritāšu aizsardzību, tiesību aizsardzību, sais, izstrādājot saistošu uh, juridisko instrumentu. Eiropas parlaments varētu arī šo te E, instrumentu e, palīdzēt atbalstīt. Runa ir par 40 miljoniem Eiropas Savienībai. Ir patiešām jānodarbojas ar etnisko minoritāšu aizsardzību, jo to paredz arī pamatlīgums. Paldies! Um, uh, e, Madame Deputy uh, Mihaila Šoidrova. Un tagad Šoidrovas kundze. Um, paldies. Mums ir tikai 25 minūtes atlikušas, lai nobalsotu par Lūksbalvas uh, ieguvēju 2015. gadā. Balva tiks pasniegta rītdien um, parlamenta plenārsesijā. Es par to runāju, tāpēc, ka filmas valoda ir reizēm labāk saprotama nekā politikas valoda. Šī gada kandidāti ir ļoti pārliecinoši. Ir te runa gan par Āfrikas bēgļiem, gan arī Mustangs par jauno Turcijas paudzi, gan arī Bulgāru filma, eh, kura eh, informē par ģimeņu konfliktiem un sastarpējo neizpratni. Uh, Mēs eh, šī, šo filmu ir uzdevums veicināt dialogu starp Eiropiešiem, veicināt diskusiju par Eiropas vērtībām eh, starp mums politiķiem un Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Manuprāt, arī šī balva palīdzēs aizstāvēt Eiropas vērtības. Paldies! Paldies, ka priekšsēdētājs. Tagad deputāte Kirtona Dārlingas kundze lūdzu. Much, This... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajā nedēļā uzsniga pirmais sniegs un liecina par to, ka nāk ziema. Daudziem cilvēkiem tas nozīmē papildus izdevumus apkurēji Nabadzība elektrības dēļ tā ir tēma, kas ir mūs pārņēmusi. Ir jāuzlabo efektivitāte, tas ir vislielāk, tā, tā ir vislabākā progresa iespēja. Bet ir nepieciešams būtiskas investīcijas, ir tīpaši tiem, kuri e, dzīvo sociālajos mājokļos. Tāpēc arī Torija pieņēma lēmumu, e, ka ir nepieciešams e, uzlabot uzlabot likumdošanas aktus, lai palīdzētu e, nodrošināt Eiropas e, e, Anglijas ekonomikai 25 miljardus mārciņu. Ir nepieciešams aktīvāk strādāt pie šiem te jautājumiem. Paldies! Thank you very much indeed. And now Paldies, un tagad un... Klats Rolo, lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdāja kungs. Jautājums par eh, Ekonom, eh, tirgus ekonomikas atzīšana Ķīnā tiešām rās, raisa debātes. Tam būs ietekme uz nodarbinātību mūsu ekonomikā, jo īpaši tādēļ, kā Ķīna piemēro agresīvu komercpolitiku. Bāžas ir īpaši pamatotas eh, tērauda jomā, kur eh, arotbiedrības un darba devē ir vienas prātis. Ķīna nav tirgus ekonomika un tirgo Uh, tērauda izstrādājumus, uh, pārkāpjot uh, godīgu konkurenci. Līdz ar to tas nodarīs kaitējumu simtiem tūkstoši tieši netieši darba vietu, kas ir, saist, kas ir šajā nozarē. Lai tā varētu tikt atzīt par tirgus ekonomiku, Ķīnai ir jāatbild pieciem tehniskajiem kritērijiem, un tas nebūtu tā tagad nav. Uh, Mums ir jāiestājas par mūsu ekonomisko tirgu, kas tiek sociāli regulēts, un mēs nedrīkstam uh, pie, piešķirt šo tirgus ekonomikas statusu Ķīnai. Tas nosaka, uh, kāda būs mūsu nākotne, nodarīs lielu kaitējumu mūsu ekonomikai. Paldies! And, uh, last speaker. Paldies, un pēdējais runātais šodien. Mr. Istvan Uihali. Vihalī kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. LA ir gandrīz jau bez 15.11, un mēs to redzam uh, virs šiem Eiropas uh, uh, karogiem. Es gaidīšu pacietīgi savu laiku, jo man ir kas jāpasaka. Es zinu, ka mēs visi baidāmies, mums ir paņēmušas bailes pēc teroristu uzbrukumiem. Mēs zinām, kā politiskie spēki izmanto šo laiku, lai piemērotu propagandu pret bēgļiem. Runāsim skaidru valodu. Īstā problēma ir Eiropas sabiedrībā. Par to es arī gribu runāt. Es gribu runāt par bērnu nabadzību. 26 miljoni bērnu šodien Eiropā dzīvo nabadzībā. Viens no četriem bērniem dzīvo nabadzībā Eiropas Savienībā. Ungārijā šis. Uh, Eh, skaitlis ir vēl lielāks. Mēs runājam par 4,4% un tas ir šausminoši. 41,1% eh, eh, tas ir šausminoši. Rīt mums ir kaut kas jādara, rīt mēs balsosim, mums jāpieliek punkts bērnabadzībai Eiropā, ir jāatbalsta šī rezolūcija, valdībām beidzot ir jārīkos, jāīsteno nepieciešamie pasākumi, mums ir jāpieliek punkts bērnu nabadzībai, jāizskauž šī nabadzība, jo mēs nevaram attīstīt Eiropu, ja šeit Eiropa Eiropā ir vērna nabadzība. Paldies! Liels paldies Oili kungam! Paldies, deputāta kungs. Jūs bijāt pēdējais runātājs šīs dienas sēdē. Es gribētu jūs informēt, ka rītdien 24. novembrī sēde tiks turpināta. Sāksim darbu pulksten 8.30. Un tad īsts eh, pārtraukums un no 15. līdz 23. otrā daļa darba kārtība tika publicēta šīs dienas sēdēs.